Kolēģis, Kolēģi, griežos pie jums ar lūgumu ieņemiet savas vietas. Lūdzu, kolēģi, sāksim mūsu šāvakar sēdi. Kolēģis! Priekšsādātājs nejauka sit pa galda rāmuru tūkiem nepatīk ausīm. Bet priekšsēdētājs saka, mums ir jāsāk šī kopīgā ekon un budžeta komitejas sanāksme par eh, sagatavoto likumdošanu par Eiropas strateģisko investīciju fonda izveidi. Parlamentam tas ir izšķirošs brīdis, arī šim sasaukumam un mūsu abām komitejām tas ir ļoti būtisks moments. Patreizējais eh, parlamenta sasaukums ir griezies pie komisijas ar lūgumu, lai tiktu kaut kas darīts būtiskajā investīcija iztrūkumā, kas tiek eh, vainots veselā virknē Eiropas ekonomikas problēmu. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, lai iepazīstinātu mūs ar jauno uh, fonda izveidi. Un tas, ka komisija ir izvēlējusies savas programmas centrā likt šo investīciju plānu un fonda izveidi mūs priecē. Mūs priecē arī tas, ka komisija ir izvēlējusies eh, piemērot kopienas metodi, uzklausīs mūs, un mēs esam ar pilnu atbildību un pilnu duku gatavi darīt to, kas mums piekrīt. Mēs iestājāmies par ātru procedūru, lai šī procedūra, lai šī ir. Er, lai šis likums, šī regula sāk darboties pēc iespējas ātrāk un lai Junkera plāns piesaistīt investīcijas sāk darboties pēc iespējas ātrāk un lai Eiropas ekonomika nostātos uz atvesaļošanās ceļa. Vienlaicīgi mēs apzināmies e, mūsu lielo atbildību, saprotam, ka šim plānam, ja tas darbojas, ir jādarbojas labi. Mēģināsim šo plānu uzlabot, mēģināsim eh, piemērot adekvātu demokrātiskās uzraudzības apjomu. Tas, ka ir panākta vienošanās ar Eiropas investīciju banku, kura veido šo fondu, jo šī fonda galvenais uzdevums ir garantēt Eiropas budžeta līdzekļu izmantošanu. Uh, Tāpēc e, arī parlamentam ir būtiska loma spēlējama šā fonda, veido, šā fonda uzraudzībā, jo parlaments ir Eiropas Savienības budžeta kontrolas iestāde. Kā jau jūs zinat, godātie kolēģi, parlamenta priekšsēdētāja konference ir nolēmusi šo failu dot e, divām komitejām, kuras būs atbildīgās komitejas. Tā ir Ekon un COMT. Arī Eh, divas citas komitejas piedalās saskaņā ar 54. reglamenta punktu un saskaņā ar 53. punktu un arī citiem reglamenta pantiem mēs sadarbosimies ar šīm komitejām. Referents jau ir izvirzīts. Un referents ir sagatavojis savu prezentāciju, bet eh, pirmajam vēlētos dot vārdu Žanam Artjū, kas ir budžeta komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu. Hey, réjouir de ces. Lielas paldies, cienījamie kolēģi. Es priecājos par <clears throat> šo kopīgo budžeta un ekonomikas komitejas sanāksmi, kurā mēs esam uzaicinājuši arī uh, TRAN, ITRE un citus komitejas. Es domāju, ka mums būs arī iespēja pierādīt, ka Eiropas parlaments nekad nav tik spēcīgs kā tad, kad Vairākām komitejām ir kopīga nostāja. Es domāju, ka mums ir jācenšas arī pierādīt, ka mēs esam spējīgi pieņemt lēmumus ātri, lai komisijas rīcībā būtu juridiskais instruments, kas tā ir nepieciešams, lai īstenot šo ambiciozo plānu, kam būtu jāstimulē investīcijas eh, visā Eiropas Savienības teritorijā. Un Tādējādi jāveicina izaugsme un jāsamazina bezdarbs. Es priecājos par to, ka mēs varam strādāt kopā, un es nešaubos, ka tas noteikti mūsu savstarpēji bagātinās. Un tagad um, dod vārdu Roberto Galieri. Paldies! Un tagad dod vārdu uzreiz ekon referentam Udo Bulmankungam, lūdzu. Fieti. Godātais prieksēdētāja kungs, kolēģi. Mans kolēģis Fernandes, kas ir līdzreferents, kā arī ēnu referenti. Un vēlētos pateikties arī visiem tiem, kur ir piedalījušies šā ziņojuma sagatavošanā. Manuprāt, šis ir būtisks sasniegums, un šī ir arī mūsu pirmā tikšanās reize bet eh, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un jau tagad ir skaidrs, ka tiksimies vairākas reizes. Priekšsēdētājs savos ievadvārdos jau pieminēja, ka šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga. Tātad komisijas sagotais likumdošanas akts uzskatām to par vienu no svarīgākajiem šajā gadā. Eiropa pirms e, finanšu krīzes sākšanās bija sasniegusi ārkārtīgi daudz, bet šobrīd investīcijas ir izsīkušas un dalību valstīs piesaistīt investīcijas rada problēmas. Tas rada problēmas kā privātajam sektoram, tā arī uh, valsts sektoram. Tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs kaut ko darītu. Mēs augstu novērtējam Junkera iniciatīvu un parlaments tam ir izteicis visaugstāko atzīmi kopumu. Patiesībā visas e, politiskās partijas ir viensprāts, ka ideja ir laba. Visi, ar kuriem esmu sadarbojies, e, Tā tad ēnu referenta un līdzreferents ir vienas prāts, ka pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvāk šo ideju vajadzētu realizēt dzīvē. Tas, protams, nenozīmē, ne, ne ka mēs neizprotam atbildību, kas gūsts uz mūsu pleciem, uz mūsu pleciem kā likumdevējam. Mums ir jārīkojas ātri, bet ātri nenozīmē virspusēji Mēs vēlamies eh, problēmas atrisināt to pašā saknē, vēlamies tās novērst, ja tas ir, nepiet, ja tas ir iespējams, un ja iespējams eh, piemērot vislabāko, visperfektāko risinājumu. Varbūt eh, pieskaršos vairākām no šīm tēmām, vairākiem jautājumiem, tātad uz kādām problēmām mums vajadzētu rast atbildi. Fernandes kungs eh, no savas puses arī sīkāk paskaidros tādas un citādas tēmas, bet eh, pirmais, ko vēlējos pateikt, šis eh, jaunizveidojamais fonds, tam ir nepieciešams finansējums, un nauda kaut kur būs jāņem. Diemžēl mums ir tikai divi finansētāji, tā tad Eiropas Savienības budžeta un Eiropas investīcija banka. Būtu daudz, daudz labāk, ja investoru iespējas sākumā būtu plašākas. Un eh, esmu pārliecināts, ka budžeta komitejā arī šis jautājums tiks diskutēts, un arī mūsu komitejā mēs par to runājam. Vai tiešām ir tā, ka komisijas finansējums ir jāakceptē komisijas piedāvātais finansējums, vai arī mēs varam padomāt par alternatīvām idejām. E, esmu pilnīgi pārliecināts, ka par šo tēmu daudz runāsim par TRAN un, it, ar, un ITRA kolēģiem. Šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts, patiesībā neatbildams, un tomēr atbildes mēģināsim rast. Nākamais. Nākamais, par ko ir jādiskutē. kāda ir šīs iniciatīvas kvalitatīvā raudze. Jaunās stratēģijas, kas ir saistīts ar šo fondu, jaunie produkti, kāpēc tad šis fonds kaut ko jaunu dos un nesīs, kāda būs tā pievienotā vērtība. Varbūt, ka fonds tikai duplicēs Eiropas investīciju bankas darāmo. Un kāds tad būs šis kvalitātes spiedoks? ar ko mēs saistīsim šā fonda darbību. Komisija apgalvo, ka jā, mēs vēlamies um, izveidot tādu kā buferi augsta riska projektiem, bet uh, ko tad nozīmē augsta riska projekts? Kā mēs izmērīsim un noteiksim, kas tad ir augsts risks? Ja, piemēram, un kā, vai risks atmaksājās vai nē, varbūt, kad ir arī citi kritēriji, varbūt ir citas operatīvās metodas, kuras varam izmantot, lai, piemēram, piešķirtu naudu kam tādam, kuram normālos apstākļos varbūt nauda piešķirta netiktu. Varbūt, ka mēs varam piesaistīt, var ieiet jaunos tirgos, ko nozīmē investēt nākotnē tie ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild. Tātad, vai risks ir vienīgais kritērijs, pēc kura tiks izvērtēts projekts? Ir vesela virkne nozaru, kuros ir tā saucamās eh, ahilēja papēžu vietas. Tās tie ir infrastruktūra projekti, tie ir neatrisinātie transporta jautājumi un eh, daudz tiek runāts par tā saucamo eh, platjoslas internetu izveidi Eiropā. Uh, Arī par citiem infrastruktūra projektiem tiek runāts, kā mēs tos vērtējam. Fonda viens no izveidas pamatnosacījumiem bija stiprināt MVU un mikrouzņēmumu lomu. Kā tas tiks panākts? Vai ierosinātie instrumenti palīdzības sniegšanai ir pietiekami, vai tie ir pietiekami operatīvi, vai tie ļaus mums sasniegt izvirzītos mērķus, par to visu mums būs jādiskutē. Ja šie instrumenti nav pietiekami efektīvi, tad eh, mums tie būs mazliet jāpieregulē, lai mēs varētu sasniegt to, ko tiešām gribam. Un trešais jautājuma kopums. Ko Eiropas eh, parlaments saskata šajā jaunajā fonda struktūrā un kā mēs eh, tālāk darbosimies? Vai mēs aktīvi darbosimies uzraudzīšanā? jo Eiropas parlaments ir budžeta kontrolas iestāde. Es zinu, ka ir tādi kolēģi, kuri apgalvo, ka mm, šajā fondā mums vajadzētu piesta, e, piestrādāt daudz aktīvāk, bet e, mums jau ir jāgarantē, ka nauda, kura tiks ņemta no šī fonda, tiks investēta tikpat viedi, kā tā nauda, kur iepriekš finansēja citi budžeta posteņi. Kādas ir iespējas eh, Eiropas parlamentam piedalīties eh, šī finansējuma uzraudzīšanā? Tātad, kā mēs piedalīsimies šajā fondā? Detalizēt to vēl neviens negrib, nevar atbildēt. Protams, ka mēs eh, niansēti nevarēsim visam izsakot līdzi, un tomēr mēs vēlamies piedalīties. Nākamais diskusijas, par ko ir jāvienojas parlamenta ietvaros. Es, eh, protams, nevaru paredzēt rezultātu, to jau nevar neviens, un tomēr man ir pilnīgi skaidrs, un domāju, ka esmu tāds nevienīgais, ka ja kāds reizi gadā mūsu komitejā vai plenārsēdē atskaitīsies par fonda darbību, es tam nepiekrītu. Tam ir jābūt daudz biežāk. Parlaments tam nepiekritīs. Mums ir jāroda citas formas un citi ceļi, kā atskaitīties un kā iegūt informāciju par fonda darbību. Parlaments eh, vēlas nodrošināt, lai visi spēlētāji nosēstos pie kopīga galda un šis projekts tiešām aizietu. Ja mēs vēlamies, lai fonds darbotos uz pilniem apgriezieniem, tad mums ir noteikti jāpiemēro dažādi politiskie instrumenti, kas to ietekmēs. Politikas instrumenti atvainojos. Privātās investīcijas, tās um, noteikti raugās ar drusku savādākām acīm nākotnē un nākotnes tirgu attīstībā. Uh, labas infrastruktūras attīstība arī tādās jomās, eh, kurās mums vēl ir daudz darāmā. Nākamais eh, valsts un sabiedrības īpašums. Arī valsts investīcijām ir jātiek vairāk piesaistītām, un nu, varbūt tas vairāk attiecās uz tādām jomām, kuru projekti, kurās projekti vēl tik labi nedarbojās. Tad ir vesela virkni tādu projektu Eiropā, kuri ir tikpat kā gatavi gatavi palaišanai, bet tomēr kaut kas vēl pietrūkst. Varbūt, ka mēs varētu parlaments darboties kā sava veida saistošais posms starp iesaistītajām pusēm. Tātad šis eh, strateģisko investīciju fonds, eh, Eiropas investīcija banka, ir dažādas nacionālās platformas, ir dažādi spēlētāji, varbūt arī tādi, kuri vēlas ko vairāk darīt reģionālā līmenī. Es eh, tiešām ceru, ka mums izdosies panākt adekvātu rezultātu. Paldies! Udo Pulman, now... Paldies Udo Bulmanam un tagad vārds budžeta uh, eh, referentam Fernandes kungam. Paldies priekšsēdētāji! Es sveicu šeit abu komiteju priekšsēdētājs un, protams, arī visus pārējos kolēģus. Es vēlētos teikt dažus vārdus uh, manam kolēģim, referentam Būmankungam. Es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti darīsiet visu iespējamo, un es domāju, ka kopā ar uh, pārējiem ēnu referentiem mēs noteikti attaisnosim iedzīvotāju cerības Šis ir plāns, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienībai, un mums ir jāizmanto šī iespēja un jāsasaist tā ar to, kas jau ir ieviesis, proti, daudzgadu finanšu schēma un citas iniciatīvas. Eiropas Savienība šobrīd pāršķir jaunu lapusi, un pilsoņi sagaida šīs investīcijas, investīcijas, kas veicinās arī izaugsmi. Šis plāns ir komisijas priekšsēdētāja apņemšanās, bet eh, tas ir arī rezultāts um, vēlmē, ja prasībai, kur vairāk kārt formulēs Eiropas parlaments. Tā ir iespēja mums eh, nodrošināt budžeta garantijas 300 miljārdu eiro apmērā un panākt investīcijas apmēram 315 miljārdu apmērā. Tā ir iespēja mobilizēt esošos eh, līdzekļus. Un te es domāju privātos līdzekļus, bet tas ir arī izaicinājums, izaicinājums, ar kuru jātiek galā parlamentam, jo, protams, ka ārkārtīgi īsā termiņā parlamentam būs jāpanāk vienošanās, un esmu pārliecināts, ka mums to izdosies panākt, lai finalizētu šo likumdošanas priekšlikumu, lai to varētu īstenot pēc iespējas ātrāk. Mēs esam paredzējuši kā termiņu jūnija beigas, un, protams, ka tā ir iespēja arī visiem tiem, kas iegūs no šī plāna. Tas ir plāns, no kura nevajadzētu izslēgt nevienu dalībvalstu, un tas ir plāns, uh, kuram vajadzētu nodrošināt vienlīdzību dalībvalstu starpā. Un es vēlos uzsvērt to ideju, kas pārēdz um, arī konsultāciju platformu, kuras mērķis ir strukturēt projektus. Šis ir arī izaicinājums pētniecības jomā, tas ir izaicinājums inovāciju jomā, ne tikai tāpēc, ka ar investīcijām mēs varētu um, turpināt to darbu, kur ir izdevies panākt jau ar pētniecību, bet arī tāpēc, ka pētniecība varētu, izma varētu izmantot šo investīciju plānu. Mēs zinām, ka mūsu mērķi ir ļoti uh, plaši, un tie ir saskaņā ar stratēģiju 2020. gadam. Mēs vēlamies um, ilgspējīgu izaugsmi, viedu izaugsmi un iesaistošu izaugsmi. Un šis plāns nav tikai un vienīgi investīcijas. Ir arī vairāki blakus faktori, blakus efekti, kas noteikti ir pozitīvi. Mums ir jācenšas novērst um, esošos juridiskos šķēršļus, lai padziļinātu iekšējo tirgu. Un mums ir jācenšas arī sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuriem ir vairāk nekā 3000 strādājušo, bet arī um, sniegt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ir nepieciešams panākt vienprātību padomē par to, cik nozīmīgi ir izmantot šo plānu un saulēcīgi to darīt. Šobrīd šķiet, ka Eiropas parlaments ir ambiciozāks un eh, vienotāks nekā padome. Un es ceru, ka šī padomas nostāja ļaus mums eh, veiksmīgi iztenot šo plānu. Mans kolēģis jau pieminēja vairākus aspektus, un es ceru, ka tie nebūs šķēršļi. Proti, Es ceru, ka mums izdosies īstenot šo investīciju plānu 315 miljārdu eiro apmērā. Mēs jau runājām par investīciju platformām. Platformām, kas varētu nodrošināt veiksmi, no, nu, jo īpaši infrastruktūras jomā, enerģētikas jomā, tāpat arī digitālās ekonomikas jomā. Es domāju, ka mums varētu izdoties pavirzīties uz priekšu dalībvalstu līmenī, un, protams, mums ir jādomā arī par struktūrālo ietvaru. Pat ja šie līdzekļi nevar aizstāt uh, sociālā fondu. Un jāsaka arī, ka Eiropas pilsoņi nesapratīs, ka Eiropas Savienības budžets var darboties tikai un vienīgi eh, kā garantija un ka mums neizdodas eh, mobilizēt pārējais līdzekļus, ka mums neizdodas panākt vienošanos saulaicīgi un ātri. Protams, mums ir iespēja vēl piestrādāt eh, pie šī dokumenta un tas mums noteikti arī jāizmanto, jo tādējādi mēs stiprināsim savu leģitimitāti un stiprināsim arī šī plāna leģitimitāti. Jo šobrīd ir plāni, ir projekti, kas ir um, izstrādāti, un mums ir nepieciešams padziļināts um, debats par šo fondu. Tāpēc svarīgs ir jautājums par atklātību, jeb caurskatāmību. Mums ir nepieciešams nodrošināt monitoringu arī no Eiropas parlamenta puses. Mēs nevaram tik aprobežoties tikai un vienīgi ar uh, atskaitēm par padarīto. Tiek paredzēts vairākas uh, struktūras, tā piemēram investīcija komiteja, vai šī komiteja veiks uh, iepriekšēju projektu atlasīšanu, atlas vai, vai Eiropas centrālā banka attiecīgi pieņem šīs komitejas uh, ieteikums, tos nekādā veidā neapstrīdot. Tātad kāda būs šī procedūra? Es domāju, ka šis plāns papildinās jau esošo, un um, tas mums ļaus papildināt daudzgad finanšu schēmu, bet vēl ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. proti līdzekļi, kas ļaus nodrošināt garantiju. Mēs zinām arī, ka šī fonda mērķis ir panākt peļņu no investīcijām. Un lai šī peļņa varētu tikt izmantota tur, uh, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, vai, teiksim, tādiem projektiem, kurus nav iespējams īstenot, tāpēc, ka tām nav pietiekama garantija. Tātad, kā jau es teicu, nevajadzētu apstrīdēt eh, to, kas jau ir panākts daudzgads finanšu schēmas ietveros. Esmu pārliecināts, ka par spīti visiem eh, šiem neatbildētajiem jautājumiem un par spīti tam, ka mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, lai pabeigtu darbu pie šī dosie, es domāju, ka mēs kliedēsim Eiropas pilsoņu bažas jo viņi cer uz mums, uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienībā ir nepieciešama izaugsme un nodarbinātība, un to visu mēs varam nodrošināt ar investīcijām un ar atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka ar jau esošu atbalstu mums izdosies panākt veiksmīgu vienošanos uh, termiņā, kas ir paredzēts. Paldies! Paldies Fernandešu kungam, un tagad vārds ēnu referentēm. Ekonēnu referents EPP pārstāvis Otamārs Kāras. Jā, ja, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka šis ziņojums un uh, šis darbs liks mums pārskatīt visu to rituālu un rutīnu, kurai, pie kuras esam pieraduši līdz šim. Šis ziņojums un e, šis fonds mums e, strādājot pie tā, vajadzētu aizmirst par, parast, par ierastajām demarkācijas e, līnijām starp politiskajām grupām. Mums vajadzētu panākt to, ka tas ir kopīgs Eiropas parlamenta plāns. Mums vajadzētu atteikties no ideoloģiskām cīņām, jo pretējā gadījumā tā būs vien vienīgi pastāvīga cīņa. Un mēs šajā cīņā aizmirsīsim eh, to, kas ir svarīgi. Ar šo fondu mums ir kas jāpanāk. Mums ir jāpanāk tas, ko mēs nevarētu panākt bez šī fonda. Uh, un tāpēc mums ir jāiet tālāk nekā gadījumā ar līdzšinējiem instrumentiem. Tāpēc es vēlētos pateikt pavisam skaidri. mēs saņemam signālus no tirgus, un mēs jau šobrīd zinām, ka lēmumu par noteiktu projektu finansēšanu jāpieņem uh, pilnīgi neatkarīgi, un nevajadzētu būt tā, ka mēs ļaujamies uh, politiskai ietekmēšanai, jo pretējā gadījumā nebūs nepieciešamo investoru, lai mobilizētu šos 315 miljārdus. Un nebūs arī šo 1,5 um, miljonu potenciāli jauno darba vietu. Tāpēc jau šobrīd ir jānodrošina tas, ka nevienmēr šie Mums nevajadzētu pieturēties pie tā, ka līdzekļi, kas tiek piešķirti vienā uh, valstī, uh, dos arī peļņu šai valstī. Mums ir jāaizmirst par uh, tik šauru domāšanu. Mums ir jā, jāsaprot arī, ka piešķirtie līdzekļi tiktu izmantot kā šī fonda pašu līdzekļi jau no paša sākuma. Tātad mums ir pašu līdzekļi, mums ir privāti investori, mums ir neatkarīgs finansējums konkrētam projektam un mums ir jādomā par to, kā mēs organizējam šo finansēšanu. Kā mēs varam uzņemties savu atbildību, kā budžeta autoritāte un arī likumdevējs. Kā mēs varam kā pilsoņu pārstāvji piedalīties eh, šī projekta īstenošanā, kādu lomu mēs vēlamies eh, īstenot un kā mēs varam to uzņemties. Tālāk nākamais jautājums. Šim fondam ir jāpalīdz privātai ekonomikai uzņemt, arī uzņemoties zinām daļu riska. Un ideālā gadījumā ar šo fondu nevajadzētu īstenot projektus, eh, kuriem dalībvalstīm nav pietiekam daudz līdzekļu. Ar šo fondu būtu jāīsteno ilgspējīgi projekti ar pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Tātad riskantāki projekti. Un treškārt. Ir jānovērš tas, ka privāto investīciju iespējas tiek ierobežotas ar zināmiem priekšnoteikumiem, un tas noteikti arī izraisīs debatas eh, proti par šo papildu finansējumu, kas ir jāpiešķir dalībvalstīm. Šis papildu finansējums ir nepieciešams, bet ir jāsaprot, uz kādu pamatu šis finansējums tiks piešķirts, kādu platformu mēs varētu izmantot šim finansējumam. Uh, Un tālāk ir jāsaprot arī, kādas tam būs sekas, eh, sekas stabilitātes un izaugsmas paktam. Jo man un manai politiskajai grupai ir skaidrs, ka jautājums par to, kā ar šo finansējumu varētu pa, panākt uh, stabilitātes un izaugsmas fakta, īst, fakta īstenošanu. Mēs nevaram izmantot šo investīciju fondu, lai aizkavētu struktūrālās reformas. Tāpēc es vēlētos, lai mums būtu patiesi atklāts dialogs Un es vēlētos, lai mums būtu dialogs, kas saistīts ar iespējamiem kompromisiem, kurus atbalsta lielākais vairākums eh, šeit eh, mūsu komitejā, bet arī Eiropas parlamentā kopumā. Un es ceru, ka veicot sagatavošanas darbu ikvienā komitejā, netiks uh, runāts detalizēti par uh, um, visu plānu kopumā, bet ka katra komiteja izraudzīsies tos punktus un aspektus, kas ir tās kompetencē, un tādējādi uh, dos savu pienesumu atkarībā no savas kompetenci sfēras. Pēc nelielām sākotnējām diskusijām es pārliecinājos par to, ka ir um, jau diezgan daudz uh, paveikts, proti ir uh, fondi, kas ir uh, radīti jau Eiropas Savienībā, ar zinām arī privāto finansējumu, un mums ir jāsniedz savu ekspertīzi, savs pienesums, lai izmantot šo pieredzi. Paldies! Paldies Kāras kungam. Jā, tik tiešām mūsu mērķis ir panākt to, lai parlaments būtu vienots šajā likumdošanas darbā. Un tāpēc arī mums būs tikai viens ziņojums un kopīgs abu komiteju darbs un kopīgas diskusijas. Mēs esam diezgan daudz, tāpēc jāievēro zinām disciplīna, ņemot vērā laiku, kas ir mūsu rīcībā. Aicināšu kolēģus eh, iekļauties trijās minūtēs. Un nākamais ēnu reference S&D vārdā ir mans minētie deputāti. Euh, Paldies priekšsēdētājiem. Pat ja mēs e, priecājamies par Eiropas komisijas pieeju jautājumā par šo investīciju plānu, tomēr paliek neatbildēt ļoti daudz jautājumu par mehānismu, kas mums tiek piedāvāts, un šis jautājums ir jāatrisina pavisam ātri. Kas attiec uz um, budžetu, un es atvainojos, um, ja es Baltīku un svārdā, kas nevarēja ierasties, tātad, kas attiec uz Eiropas Savienības budžetu, nav a priori nekādu iebildumu uh, pret to, ka Eiropas Savienības budžets tiek izmantots, lai piedalītos šajā investīcija uh, fondā, bet mums ir nepieciešama labāka koplāmuma procedūra, un par to mēs, protams, priecājamies. Bet mums ir jautājums par uh, to, ko mēs izvēlamies. Tātad apvārsni 2020 Connecting Europe Facility uh, Mēs nedomājam, ka uh, šo izvēlu būs uh, viegli izdarīt, ņemot vērā esošos projektus, un tāpēc jautājums joprojām ir atvērts. Tālāk, kas attiecas uz pamatkapitālu, 21 miljārds um, Eiropas uh, investīcija bankas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. Arī te mums ir jautājums, vai tik tiešām ar šo pamatkapitālu pietiek. Un pat ja padome ir darījusi zinām, ka nebūs dalībvalstu līdzdalības, mums joprojām ir jautājums par to, kāpēc padome ir izvēlējusies šādu risinājumu, un mums ir jautājums par to, vai nevajadzētu rast veidu, kā palielināt šo pamatu kapitālu, par to es, kāpēc, par to es vēlētos runāt pēc brīža. Un visbeidzot, protams, mums ir arī jautājums par to, pat, ja tas jau izskanēja kolēģi teiktajā, tātad, ja dalībvalstīm nevajadzētu aizkavēt uh, šos projektus, mums tomēr ir zinām šaubas, vai tik tiešām uh, tiks atbalstīti tie projekti, kas mums ir visvairāk nepieciešami. Un visbeidzot, tas varbūt ir uh, svarīgākais, jeb smagākais jautājums. Savietojamība starp, eh, projekt, eh, pret mērķiem, starp mērķiem, kas ir paredzēti 5. pantā un mehānismu, kas tiek piedāvāts. Eh, komisija runā par augstāku risku, mēs, protams, tam arī piekrītam, jauns riska profils, kas ņem vērā arī pārēju enerģetikas jomā, kas ņem vērā arī nodarbinātības jautājumu mazos vidējos uzņēmums, un mums Un pat šis te, šī apmācība, kas ir paredzēta 7. pantā, mums ir jautājums par to, vai šīs investīcijas tik tiešām ir savietojams ar svirs efektu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jā, es cenšos pasteikties. Un mums ir jautājums arī par piesardzību, kas ir nepieciešama, domājot par to, lai šis fonds tik tiešām papildinātu līdzinējos pasākums. Un, protams, vēl arī citi jautājumi par pārvaldību, ko pieminēja Udo Pulmans un citi kolēģi. Jā, arī te ir ļoti daudz vēl neskaidrību par makroekonomiskiem mērķiem, eh, piedāvātiem projektiem un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, kā mēs varam iekļaut Nacionālās vietējās investīciju bankas šajā pārvaldībā, jo tās ir vistuvāk maziem vidējiem uzņēmiem. Paldies! Paldies! Tagad pārņem vadības grošas no Roberto. Mēs uzklausīsim vēl vismaz 13 kolēģis, un mums ir jāsāj šī zāle um, pulksten 19.00. Ja jūs varētu lūdzu izteikties īsāk katram divas minūtes, tagad vārds Sandaram Luncam. Ir, eh, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Uh, misschien uh, we zullen, we zullen wat tijd winnen. Ik spreek in een... Paldies. Mēs varētu varbūt ietaupīt laiku. jo Ešvorts no ECR grupas kolēģis ir misijā Āzijā. E, es runāšu daļai tātad savā vārdā, daļai ECR grupas vārdā. Mēs esam apskatījuši dokumentus. Mm kas tika iesniegti komiteja, un es gribētu izteikties par pieciem punktiem, kas parādījās diskusijās. Tiešām jāatzīst, ka Eiropas uh, ekonomikas motors ir gandrīz apstājies, bet mēs nevaram vienkārši mētāties ar naudu. Drīzāk mēs varam rast risinājumu uh, E, ja mēs ļausim dalību valstīm veikt struktūrālas reformas savā ekonomikā un darba tirgus e, tādēļ kļūtu konkurētspējīgāks. Otrs. Rodas jautājums, kādi resursi tiks iekļaut šajā fondā? Mēs brīnāmies par to, ka e, ekonomikā un inovācijās jau ir ieguldīts liels līdzekļu daudzums. Uh, Un tad es brīnos, no kurienes nāk šī papildu nauda. 315 miljardi e, eiro, bet jāvaicā, vai citi resursi Eiropas budžetā nevarētu tikt izmantot efektīvāk jau šobrīd. E, vai EFSI fondam jābūt pastāvīgam vai pagaidu fondam. Mēs uzskatām, ka tas varētu būt tikai mm, pagaidu e, fonds e, uz, uz kādu laiku, un ja tas izrādītos efektīvs mehānisms, mm, tad varētu izbeigt citus fondus. Mums vajadzētu uzmanīgi atlasīt projektus, ko mēs atbalstām padomē Padome ir teikusi, ka dalība valstis veic iemaksas un tām vajadzētu arī piešķirt balsošanas tiesības. Un visbeidzot, atsaucoties uz to, kas jau ir izskanējis plenērā, te mums nav nekādas kazino, un mēs nevaram vienkārši Uh, uzlikt uh, nodokļu maksātājiem visu smagumu. Richard Seškrafts tālāk. Die, zoals opgemerkt, meneer de voorzitter, laat zich verontschuldigen, omdat hij een... Priekšsēdētāji, es atvainojos par viņa promūtu, viņš ir Austrumāsijā. Gagnez une minute, alors. Monsieur Ramon Tremosa i Balsels. Tremosa i Balsels kungs. Uh, just one minute. Tikai viena minūte. Es saņēmu šo priekšlikumu no Junkera kunga par investīcijām līdz 320 miljardiem eiro. Ja tas tiktu ieviests, tad uh, ekonomika augtu Eiropas Savienībā. Mums jāņem vērā, ka daudzās dalību valstīs, jo īpaši dienvidos pēdējos piecos gados, pārsvarā tiek finansēts um, valsts budžets. Un es domāju, ka būtu labi ieteikt, uh, ja nauda tiktu uh, labi izlietota, tad mēs varētu izspriest, vai valsts nauda tiek lietota pareizi vai nepareizi. Tāpēc jāizvēlas pareizi investīciju projekti. Uh, Un tas arī pamats mūsu diskusijām. Mēs nevaram uzsākt atkal um, kaut ko investēt projektos, kuri nedarbosies. Un, un es domāju, ka mums jāpiešķir priekšrocība tiem projektiem, ten te, Mm, pie kuriem mēs strādājam pēdējos piecos gados. Piemēram, transporta komitejā mēs esam daudz strādājuši pie uh, projektiem, kas sniedz papildu vērtību Eiropā, piemēram, transporta jomā. Ir daži Eiropas līmeņa projekti, kur parlaments padome un komisija ir veikuši izpēti un redzējuši, ka tur ir papildu vērtību, tāpēc mums jāpiešķēra nauda uh, šiem projektiem. Un mēs nevaram iet pretēji Eiropas interesēm. Paldies! La parole est à Nils Torvalds. Daniels Torvalds. Paldies, priekšsādātāji. Seši komentāri. Pirmais, vai pagaida vai uh, pastāvīgs risinājums? Jūs sakāt, ka tas ir pagaida. Uh, Mēs zinām, ka viss ir pasauli pilna ar pagaidu risinājumiem, kas jau nesik simtiem gadus velkas. Tāpēc es domāju, ka mēs patiesībā runājam par pastāvīgu risinājumu. Otrais, ja jau tas ir pastāvīgs fonds, tad jāpadomā, kā mēs saņemam tajā naudu. Un nevajag domāt tikai par vieglākajiem ceļiem. Trešais vai mēs interesējamies par iztērētās naudas efektivitāti un nākotnē droši vien jādomā runājot par budžetu, jāprāto, vai naudu jādod tāpat vien, vai tikai daļēji kā aizdevums, lai būtu efektivitāte. Ceturtais punkts šis te vieglums, nepaciešamais, neciešamais vieglums, kā mēs lietojam institūciju naudu. Mēs jau gadu cīnāmies par daudzgadu finanšu schēmu, un mums bija grūti atrast naudu, un dalību valstis atrast šo naudu ļoti viegli. Un tā jau ir problēma. Viņiem šķita, ka mūsu nauda e, bija ļoti viegli paņemama, nevis viņai jau piektie e, pašu resursi ja šoreiz mēs netiksim ar šo problēmu galā, tad tā netiks risināt nekad. Šo situāciju jāizmanto, lai atrisinātu pašu resursu problēmu. Un pēdējais komentārs. Mēs katru dienu runājām par maziem vidējiem uzņēmumiem, bet mēs maz darām. Ir jārunā par interfeisu, kas varētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies!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 Ja, okay. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es. Labi. Es gribēju norādīt, ka, ka lielas, lielām grupām patīk saistīt savas politikas ar regulā, regulām, stabilitātes un izaugsmas paktu, piemēram, cilvēki pārvērtē laiku Un tas nozīmē, ka tas, eh, ka beig beigās mums ir ļoti maz laika, kad mēs varam izteikties. Jā, mums būtu diskusijas bez ideoloģijas par investīcijām, tad mums būtu jāredz, ka investīcijas ir patiesībā ir sagraudas eh, taupības dēļ un mums ir ļoti mazi peļņas procenti un investīcijas neveicas. Tas ir absurds, ka šādā situācijā Junkera pakotne ir balstīta uz publisko-privāto partnerību, kas ir visdārgākais variants nodokļu maksātājiem. Ja jūs būvējat uh, ceļu, jūs saņemat, nesaņemat naudu atpakaļ, ja jūs neieviešat ceļu maksu. Vai apsildes projekta, piemēram, ja ir privāts investē, investors, tad ar peļņu ir jādalās. Un šķiet, ka cietēji pēdiņās ir dzīvība apdrošinātāja, industrija, Mm, viņi cieši mazāk nekā tie, kurus ietekmē taupības pasākumu. Bet varbūt mēs varētu darīt nodokļu jomā attiecībā uz peļņu. Un tad vēl ir jautājums par Eiropas um, uh, bond, bondiem. Enes Varagals. Just a second. Can I just point to the... Es gribu norādīt uh, eh, priekšendēm. Te runāja goevs pārstāvis. Es tikai gribu pārliecināties, ka netiekam uh, sajau, tikt sajaukti. Es gribētu arī izteikties savā vārdā. Ļoti laipni, ļoti pieklājīgi. Et voilà ce qui m'a induit en erreur. Es atvainojos, manā rīcībā nebija saraksts no uh, jūsu komitejas, un tāpēc arī eh, gadījās kļūda. Tagad vārds Margo kungam. Gracias, presidentes. Paldies, priekšādātāji. Mēs runājam par privātu naudas ieguldīšanu vispārējās, um, vispārējos projektos, kā mēs varēs mobilizēt šos privātos. Mēs pieņemam, ka nauda ir pieejama un tās ir daudz, bet tā ir pieejama tikai tad, ja ir kaut kādas garantijas par peļņu. Bet šķiet, eh, ka mēs to nevaram pieņemt. Lai EFSI būtu vairāk nekā spekulatīvs projekts, lai iesaistītu privātos investorus, Mums ir vajadzīga saikne ar izaugsmi, ekonomiku, izaugsmas ekonomikas politika un un tikai tad EFSI būs pieņemams fonds un ļaus dalību valstīm iet savu ceļu, lai sasniegtu sabalansētu izaugsmi. Parlamentam ir sava loma jāspēlē. Un arī uzraudzībā, kā arī ziņošanā. Tas ir ļoti būtiski. Un tas jādara sistemātiski. Kāpēc? Šī, no kurienes, lai šī nauda nāktu Eiropas budžetā? Uh, ja mm, mums nav garantija un nevar pieņemt domu par apārsni 2020, ja mums jāizstrādā mm, kritēriji šeit, tad arī vajadzēja kritēriji investīcijām ar uh, pamatotu risku, saprātīgu risku un sociālu mm, labumu jābūt gan pozitīviem, gan negatīviem priekšnoteikumiem. Un jebkuras garantijas, kas pārsniedz pamata publiskos pakalpojumus, teikam, energojomā, pētniecība, inovācija un, un tā tālāk. Tikai tad, ja mums būs Eh, pozitīvi priekšnosacījumi, tad sasniegsim arī labus rezultātus Eiropas Savienībā. Eku. Paldies, tagad vārds Bāzam Ekutam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, to... Paldies. Es gribu vēl piebilst. Daudz partija jau teica, ka nevajadzētu di ideoloģiskas diskusijas. Tas, protams, ļoti jauki ir to dzirdēt, jo tautas partija kritizē jebkuras investīcijas. Un mums arī tagad nav ideoloģiska diskusija. Un jauki, ka tāds partija atbalsta investīciju programmu, bet jāskatās arī uz, kāds, uz to, kāds ir mērķa līmenis Te tiek piedāvāts 7 miljardi, citi 8 miljardus. Varbūt jāpaskatās, kā mēs varam uzlabot, eh, eh, padarīt mērķtiecīgāku šo priekšlikumu. Es domāju, ka labi, ka tautas partija atsakās no ideoloģijas. Tālāk par programmu runājot no komisijas, mē, mums nepiec ir nepieciešams diskusijas par šo sviras mehānismu. Uz papīra ir 315 miljardi, bet pašlaik ir tikai 21 miljards. Tad no kurienes eh, vēl nāk šis te sviras eh, mehānisms par projektu atlasi. Es tiešām šaubos par to, ka nebūs nekādu kritēriju kā mēs nodrošināsim to, ka sabiedrība, kas uzņemas risku un privātie saņem peļņu, un kāpēc mēs atņemam naudu no veiksmīgām programmām, no apvārsnes 2020 un Connecting Europe. Jābūt kritiskiem, ja mums, mums jābūt eh, vienotiem, bet mums ir jānodrošina, lai šī programma būtu laba ar labiem rezultātiem, un tas ir pamats ideoloģiskām uh, i neideoloģiskām diskusijām. Merci. Monsieur Zani, qui s'exprime en une double qualité. Um. Tagad vārds Zanīkungam, kas izteiksies kā budžeta komitejas referents un arī ekon komitejas referents. Paldies, eh, prieksēdētāj kungs. Es eh, vēlētos pieminēt eh, jau kolēģu izteiktos komentārus ļoti interesanti. Un, eh, protams, es esmu par šo iniciatīvu, bet eh, neesmu pārliecināts, vai tā tiešām un nopietni efektīvi varēs darboties. Tāpēc eh, patiesībā domāju, ka viss vienkāršākais un visefektīvākais būtu uh, tā vietā, lai mēs tagad diskutētu par mehānismiem kopienas ko, līmenī, kur varētu veicināt investīciju piesaist, manuprāt, daudz vieglāk būtu lielu daļu šā budžeta atvēlēt dalību valstīm, kuras noteikti varēs izmantot līdzekļus labākā veidā, kā Eiropas līmenī. Nākamais no budžeta komitejas viedokļa un arī raugoties uz Eiropas budžetu, mums ir jānoskaidro, kādā veidā un kur tiks ņemta nauda. Piemēram, viena no prioritējumām programmām ir Horizons 20, um, apvārsnes 2020, un ja šai programmai tiks atņemta nauda, lai iepludinātu šajā SIFā, tad uh, neesmu pārliecināts, ka tas ir viedi. Daudzām programmām nauda tiks uh, noņemta, lai atlicinātu to Eiropas citām programmām. Vajadzētu padomāt, eh, no kurienes budžetā mēs varētu rast līdzekļus, lai šo prioritējumu programmu varētu īstenot. Par pamatkapitālu. Šeit izskanēja 20 miljārdi, ar to nepietiek. Ar to nepietiek, lai galam garantētu fonda darbību. Naudas ir jādabun vairāk. Un eh, mēs jau nevaram uh, arī uzticēties un tikai cerēt, ka šie 20 miljārdi nāks no privātiem investoriem. Nē, esmu pārliecināts, ka 15. gadā eh, privātais sektors vēlēsies kaut kādā Eiropas fondā iepludināt 20 miljārdus ja mēs vēlamies sasniegt pirmkrīzes investīciju līmeni Eiropas Savienībā, tad ir ļoti svarīgi godīgi paraudzīties uz to, kā tiek atlasīti projekti un kur tie tiek eh, novirzīti. Projekta obligācijas projektu obligācijas, kuras bija paredzēts kā ļoti labs veids eh, privātu investīciju piesaistīšanai, vienkārši nedarbojas. Nākamais, kā šis fonds tiks pārvaldīts, arī tas nevienam nav skaidrs. Un, eh, ja mēs vēlamies redzēt fonda efektīvu darbību, tad eh, noteikti ir jāuzlabo arī fonda uzraudzība un valde. Patiesībā ļoti daudzos uh, gadījumos, ņemsim kaut vai manu valsti, Itāliju, tieši uzņēmumu pārvaldībā ir daudz neskaidrību. Esmu pārliecināts, ka vēl ir daudz neskaidru jautājumu. Mēs eh, dodam jums nedaudz vairāk laika, jūs eh, eh, referents abās komitejās. Čendu, okay. Jā, tad noslēgumā vēlējos pateikt, ka strādājot šādā līmenī, mums vajadzētu izmantot eh, trīs, eh, trīs eh, kolonnas, lai mēs varētu salīdzināt dažādas iniciatīvas un lai tiešām reālajai ekonomikai tas nāktu par labu. No otras puses ir jāizvāc visi šķēršļi privātajām investīcijām. Tagad vārds Jānis Kundzei. Well, I will endeavor to come in at less. Es eh, vēlētos arī runāt eh, man budžeta kolēģu viet, vidū. Eh, ņemot vērā tā saucamo ātro procedūru, referentiem vajadzētu izveidot formulu, kas tiešām varētu šeit darboties. Joprojām ir tik daudz nezināmo, ka labākajā gadījumā mēs varētu nodrošināt demokrātisko uzticēšanos. Mums ir nepieciešama šī demokrātiskā atskaite un arī izvērtēšana. Kā mēs nodrošināsim to, ka uh, tiks aizsargātas sabiedrības intereses un cik tiešām no tā visa gūs MVU un tās valsts, kurās trūks privāto investīciju? Ja mēs vēlamies redzēt eh, šā fonda darbību aktīvā ciklā, tad eh, mēs eh, nedrīkstam šo fondu izmantot kā savu veidu plāksteri, ar ko aizlāpīt caurums budžetā un atņemt naudu tādām programmām kā Horizons 2020. Merci, madame. Alors, nous allons maintenant entendre. Paldies. Jā des commissions qui sont associées. Tagad mēs uzklausīsim referentus, kas ir iesaistīts saskaņā 54. pantu. Ketlīna Van Branšķiet ir pamatus zāle. Dominiks Rikē, kas ir transporta komitejas referents, arī ir prom. Viņš bija pirms brīža vēl zālē. Un Inesējāls Sanders kundze, jums vārds lūdzu. Sí, gracias, señor <clears throat> presidente. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es atvainojos. Eh, es sāku zaudēt balsi. Es tiešām ceru, ka es varēšu norunāt šo minūtu vai divas. Es eh, tiešām priecājos, ka man ir eh, dot iespēju runāt šo divu kopīgo komiteju sanāksmē. Pati pārstāvu tram, un e, visas politiskās e, grupas ir viensprātis, ka ideja ir laba, tomēr e, bāžas pastāv par to, ka pēc trīs gadus ilgušā, ilgušām sarunām starp dažādām institūcijām finansējums Eiropai, kopīgai Eiropai vēl joprojām nav skaidrs. 6 miljārdi eiro. Tas bija tā kā pirmais skaitlis, kas parādījās, kas tiks novirzīts dažādiem projektiem reģionos, bet jautājums, ko šobrīd mums vajadzētu uzdot, uzklausot komisijas atbildes, jautājums ir sekojošs. Tā ir viena trešdaļa, ko mēs samaksājām no tiem astoņiem miljārdiem, kas eh, bija paredzēts šim EFSI instrumentam. Kāda tad ir pievienotā vērtība, ko šis Junkera instruments sniegs mums, ko tas sniegs infrastruktūras projektiem, piemēram, tādiem projektiem, kur jau bija tā kā saņēmuši finansējumu, bet par cik to darbība un īstenošana ir tik ilgstoša, tas finansējums tā kā apsīkst. Es neredzu šeit atšķirības. Jēga būtu tad, ja e, dalību valstīs īstenotās investīcijas Tagad, protams, ir tā, ka dalību valsts vispār nevēlas investēt nekur, jo valdības krīt ik pa diviem gadiem. Bet, e, ja ir kāds projekts, kam tiešām būtu eiropeiska pievienotā vērtība, kas tiešām parādītu savu ekonomisko pārākumu, radītu jaunas darba vietas un darbotos kā savu veidu motors, tad e, šādu projektu, kas e, veicinātu arī dažādu e, transporta sadalījumu efektivitāti, tā saucamo zaļo transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu. Transports pa upēm, to vajadzētu veicināt. To nedrīkstētu ietekmēt stabilitātes pakts. Par to jau mēs nolēmām un eh, līdz 20. februārim mēs par to nolēmām, un tagad eh, lielākās bažas ir tādas, ka ja mēs vēlamies īstenot eh, transporta projektu, vai tam tiešām būs pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam būtu jāspēlē daudz nozīmīgāka loma un par to, kā tiek dažādi sektori var. Katru, Vēl četri deputāti pieteikušies un ņemot vērā, cik ir pulkstens, varēsim dot viņiem iespēju izteikties. Vispirms Kristoforu kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και με τη σειρά μου εγώ θέλω να εξάρω τη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es priecājos par šo komisijas iniciatīvu plānu, kuram vajadzētu veicināt izaugsmu Eiropas Savienībā, jo jau gadiem ilgi Eiropas ekonomika cieš no recesijas. Mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsma un, protams, ka ir Mēs priecāmies par šo projektu, bet ir jāsaka arī pavisam skaidri, ka šie 315 miljārdi, tas ir ļoti apveicami, apsveicami. Tas, protams, um, radīs, zinām, skaidrs pilsoņos, un pilsoņi ir ļoti vīlušies, un tāpēc mums šodien ir pienākums panākt to, lai šis plāns tik tiešām kļūst par realitāti. šim plānam ir jādarbojas, un šobrīd es neesmu saņēmis atbildi uz vienu no jautājumiem, proti, kādi būs e, konkrētie elementi, kas veicinās ekonomisko izaugsmu, kas mums ļaus e, vērsties pret e, bezdarbu. Vai mums tik tiešām ir skaidrs, kas notiks, tātad kas notiks arī ar tām dalībvalstīm, kas ir mazāk attīstītas dienvidos un, un kas notiks ar tām, kurām jau šobrīd ir priekšrocības. Mans pārstāvētā valsts Kipra ar um, vienu miljārdu eiro varētu uh, pilnībā atteikties no šīs apratnes memoranda. Un Vai ar šiem līdzekļiem mēs e, nostiprināsim tos, kas jau šobrīd ir pietiekami spēcīgi? Kā tas viss notiks? Otrs jautājums, vai tas tik tiešām palīdzēs vērsties pret nabadzību, vai mums izdosies vērsties pret bezdarbu, palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, novērst to slēgšanu, kas notiek ikdienas, vai mums tik tiešām izdosies samazināt atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem, jo priekšsēdētāji, es esmu pārliecināts, ka runa ir par daudz lielāku plaisu starp ziemeļiem un dienvidiem. Es domāju, ka mums šī pakotne vēl nav sniegus nepieciešamās atbildes, bet es ceru, ka mēs tās saņemsim. Paldies, turpina priekšsēdētājs, lai šī pakotne darbotos, dalībvalstīm ir jāizteno arī nepieciešamās struktūrālās reformas. Tagad vārds Žanam Polam Telenu. Eh, Jā, paldies, priekšsēdētāji mm, Mēs bijām vairāk, kas vēlējāmies investīciju plānu Eiropai, bet vienlaikus mums ir zināmas bažas par šo Junker plānu. Jā, uh, tā ir unikāla pieredze. Unikāla pieredze, kas paredz, protams, arī pēļņu no investīcijām ar Eiropas Savienības garantiju. Un šie šis plāns varētu uh, tikt arī turpināts un veicināt dinamiku, kas mums ir nepieciešama Eiropas Savienībā, bet ir virkni neatbildāts jautājumi, un es vēlētos pieminēt jo īpaši divus. Pirmais, kas ir saistīts ar šo uh, pavērošanas efektu. Es domāju, ka mums tik tiešām ir jārod risinājums, lai šis efekts tiktu atbalstīts. To varētu panākt ar uh, dalībvalstu uh, pašvaldību atbalstu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams rast uh, to atslēgu, kas mums ļautu to panākt. Otrs aspekts, kas nav uh, ticis uh, pieminēts bieži, bet ko es vēlētos uzsvērt, proti steidzamība. Jo mums steidzami nepieciešams, ko darīt, lai veicinātu ekonomisko dinamiku un radītu darba vietas un nevajadzētu būt tā, ka šis projekts tiek pakļauts dalībvalstu administratīvajam slogam. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs izraudzīsimies atbalstāmos projekts, un es domāju, visbeidzot, man ļoti žēl, bet es nesaprotu, kā mēs varētu atteikties no šī plāna kādu risinājumu tad mēs radīsim. Paldies, paldies, tagad vārds eh, Petrīs Amārs kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms eh, es vēlētos atgādināt tādu metaskatījumu. Mums eh, ir jāatcerās, ka izaicinājumu šobrīd ir daudz, un, manuprāt, Eiropas Savienības pastāvēšana un kopā turēšanās šeit ir likt uz spēles Mēs tiekam pārbaudīti ne tikai ar eh, lejupslīdošu ekonomiku, bet eh, arī ar to, ka ģeopolitiku, kuru šobrīd mēģina sakārtot Putins, eh, vēl pastiprina eirozonas krīze. Tāpēc šī konkrētā fonda izveida, šis projekts ir ārkārtīgi svarīgs. Es pat gribēju teikt, tas ir izšķirīgs Eiropas tuvākajai un tālākai nākotnē. Komisija apgalvo, ka investoriem nauda ir, patiesībā naudas ir, naudas ir kā jūra un tā tikai gaida, uz kurien aizplūst. Bet tad varbūt vajadzētu rīkoties sekojoši neņemsimies un nespēlēsimies ar šiem jautājumiem. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izveidotu ietvaru. Nespēlēsimies dalību valsts savā starpā, neveidosim tādu kā eh, priekšrocību, politikas spēlīti. Mēs eh, nedrīkstam iejaukties ar politikas instrumentiem, pretējā gadījumā investori nepiedalīsies. Un visbeidzot vēlētos pateikties Eihaut kungam un goja kolēģiem, ja tas ir tas, ko jūs domājat, uzraudzīsim šo projektu, tad jā, uzraudzīsim. Es vienkārši domāju, ka, manuprāt, jūs runājat par tomātiem un es runāju par eh, pomidoriem. Ja mēs vēlamies eh, citēt Billu Klintonu vai citus politiķus, es esmu pārliecināts, ka viņi jums pilnīgi skaidri pateiktu, ka joprojām mēs runājam par ekonomiku. Ir stulbi, ka jūs to nesaprotiet. Monsieur Murisan, dernier intervenant. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, un tagad pēdējais. Eh, godātie kolēģi, pavisam īsi, trīs tēzes. Vispirms par šo garantijas fondu un kā tas saistās ar ES budžetu. Uh, Tas, kā FC darbosies, mums vajadzētu nodrošināt arī Connecting Europe un e, apvāršanas 2020 šo programmu realizēšanu. Un e, būtiskākais e, finansējums arī nāks no EFC garantijas. Tātad mums ir jādara viss iespējamais, lai šīs programmas arī turpinātu darboties un lai tām atvēlētais finansējums arī tajās nonāktu. Nākamais Kā mēs izmantosim eh, tos, eh, to naudu, ko Eiropas Investīcija banka mm, nodrošinās šī eh, fonda finansēšanā, jo patiesībā šobrīd šie instrumenti viss ir vienādi. Otrais, ko vēlējos pateikt, jādara viss, lai FC investīcijas arī veicinātu Eiropas budžeta tālāk pastāvēšanu vajadzētu šajā regulā atrakstīt konkrētus uh, kritērijus, kādā veidā nauda nākotnē tiks atgriezt Eiropas budžetā un visbeidzot par šiem te projektiem, paredzētajiem projektiem. Ir jārod pareizais līdzsvars, lai mēs eh, neko pārāk neatrunātu un vienlaicīgi radītu vienlaicīgas spēles noteikums visiem. Uh, Runiet par pār par 2000 projektiem, kur tik iesniegt daudziem no šiem projektiem nav nekādas ietekmes novērtējuma vai ekonomiskās ilgdzīves saraksta. Protams, šī ekonomiskā ilgdzīvošana ir ļoti svarīga, ja mēs vēlamies piesaistīt privāto sektoru. Tāpēc vispirms, kā jau Atmārs Karas teica, arī es vēlētos pilnībā atbalstīt tos, kur, atbalst, kur apgalvo, ka um, projektu novērtēšanā mēs nepieliekam klāt politisku krāsu, tikai tad privātais sektors mums ticēs. Otrais, tiem ir jābūt caurskatāmiem, šiem projektu izvēlē un atlasē ir jābūt caurskatāmai, un ir jābūt arī līdzsvarams ar dažādām nozarēm. Tātad eh, tūlīt beidz priekšstādātāja kungs, lai mēs varētu visu savienot kopā ar apvārsnu 2020 un Connecting Europe, un visbeidzot ekonomiskās ietekmes dimensija lai mēs investētu tādās teritorijās, kurās ir ļoti, un arī tādās nozarēs, kurās ir augsts bezdarbs, tas veicinātu darba vietu radīšanu. Un visbeidzot, ne tikai eh, tādus specifiskus rādītājus ņemt vērā, piemēram, cik eh, daudz asfaltētu ceļu tiks uzcelts konkrētajā mm, konkrētajā reģionā, projekts izvērtēt arī savā. Merci. Nous arrivons au terme de notre. Paldies. Līdz ar to noslēdzam sanāksmes. Jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu, kas papildina tos 110, kuru jau ir tikuši nodoti komisijai. Atbildes mēs saņemsim uh, rakstiski turpmāko stundu laikā. Es vēlos precizēt arī, ka 26. februārī no pusēm 14. līdz 16. mēs esam paredzējuši jautājumu un atbilžu kārtu. Um, būs ieradušies komisijas pārstāvi, kas atbildēs uz jūsu jautājumiem. Paldies komisijai un Eiropas investīcija bankas pārstāvjiem, kas ir šeit, un tagad vēlas dot vārdu abiem līdz referentiem, lai viņi sniegt mums savu vērtējumu un informēt par to, kādā virzienā viņi eh, strādās turpmāk. Varbūt vispirms Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos visiem tiem, kas eh, sniedz savu pienesumu šajās debatēs. Mēs ņemsim to vērā. Ņemsim vērā šos komentārus. Mums ir jāgarantē tas, ka Junker plāns un šis eh, fonds tik tiešām ir veiksmīgs. Bet es uzskatu arī, ka mēs ļoti daudz varam iegūt ar šī fonda izveidošanu. Ar pienesumu 8 miljārdu apmērā no Eiropas Savienības budžeta Mums ir jāsaprot arī, ka šī plāna eh, mērķis ir panākt svirs efektu privātajām investīcijām un, protams, eh, privātās investīcijas, kuras, eh, uz kurām jau attiecas noregulējums, kur mēs šobrīd izstrādājam, tās vajadzētu palielināt pateicoties šiem astoņiem miljardiem garantiju. Es pateicos visiem par pienesumu un es ceru, ka, kā jau pilsoņi to sagaida, mēs saulēcīgi varēsim izveidot šo plānu, plānu, kas nozīmēs arī izaugsmi, nodarbinātību un spēcīgāku Eiropu un arī solidārāku Eiropu. Tik izteikti veseli virkni dažādu šaubu un mums, protams, jāgaida atbildes no komisijas. Viens jautājums eh, tiek uzdots nepārtraukt par šo te uh, multiplikātoru efektu. Ir arī citi fondi, kā piemēram Kosmē fonds, kurā šis multiplikātor, multiplikātors ir 28. Un, nu, protams, ka te runa ir par ārkārtīgi uh, tehniskiem jautājumiem. Mums ir jācenšas pabeigt darbu pēc iespējas ātrāk. Paldies, paldies, un tagad vārds mm, Bulmen kungam. Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es vēlos atgādināt, ka šis parlaments ir ārkārtīgi ilgi gaidījis to, lai komisija nāks klajā ar šādu priekšlikumu. Iepriekšējos ziņojumos, eh, iepriekšējā sasaukumā Karaskunga ziņojumā, arī Taisens kundze ziņojumā parlaments aicināja komisiju uz, eh, īstenot proaktīvāku lomu, veicinot eh, ekonomikas izaugsmu un radot darba vietas. Un šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad arī mēs varam piedalīties lēmumu pieņemšanā, un par to es priecājos. Es dzirdēju ļoti uh, um, nopietnu apņemšanos no visām pusēm par to, ka mums ir jācenšas panākt veiksmīgu plānu. Pat ja mēs nedaudz esam ironizējuši par to ideoloģiski vai neideoloģiski, es domāju, ka mums ir jācenšas vienoties neatkarīgi no tā, kādu uh, politisko spēku mēs pārstāvam, sagatavot uh, veiksmīgu plānu Un turpmāko nedēļu laikā mēs noteikti darīsim visu iespējamo, lai to panāktu. Paldies! Lielas paldies! Varam noslēgt šo pirmo sanāksmi. Vēlos precizēt, ka mūsu nākamā tikšanās ir paredzēta pirmdien 2. martā no 15.30 no 15 līdz 18.30. Ir paredzēta virkne uzklausīšanu un mēs uh, iepazīsimies arī ar projektu priekšlikumu. Tas ir paredzēts savukārt 12. martā Strasbūrā. Roberto, tas arī būtu pagaidām viss. Es aicinu budžeta komitejas koordinators palikt zālē. Paldies! Bon.